Good afternoon and um, Labu pēcpusdienu visiem, saka priekšādātāji, kā jau teicu šorīt. Mums ir neliela darba kārtības maiņa, sāksim ar 16. jautājumu, pēc tam skatīsim 15., 17. un pēc tam 14. jautājumu. Tātad pirmais, ar ko mēs sāksim, ir pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū. Atzinums sagatavotājs ir Jurgens Kreutzmans. Nu, lūdzu, Jorgen, jums tad tā iespēja arī uzsākt šīs debas par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgū. Thank you very much. Liels paldies. Turpināšu. Paldies vēlējos pateikties kolēģiem un kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem un domāju, ka tie šo atzinumu padarīs vēl vērtīgāku. Tagad eh, daži vārdi par manis izstrādātajiem grozījumiem. 13. grozījumā es eh, runāju par to, cik eh, būtiski ir garantēt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un tāpat runāju par eures tīklu. Vajadzētu arī uzlabot pieeja informācijai par nodarbinātības iespējām citās Eiropas Savienības dalību valstīs Diemžēl eures vēl joprojām nav pietiekami pazīstams Eiropas pilsoņu vidū. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs dalību valstī eh, darām eh, ko lietas labā, eh, ka mēs komitejā darām ko lietas labā, pievēršot vairāk uzmanības pastāvošajiem trūkumiem. Vajadzētu izveidot, vajadzētu parūpēties, lai eures būtu tāds kā, kāda kā vienas pieturas aģentūra, kur darbinieki, tātad pilsoņi, var vērsties jebkurā gadījumā. Un Es atsaucos arī uz uh, Eiropas Savienības spēkā esošajām tiesībām, un ja pastāvēs uh, šāda vienas pietūras aģentūra, uh, tad vajadzētu parūpēties, lai tā būtu pietiekama redzama, jo arī vislabākā informācijas aģentūra, uh, ja par to nebūs informācijas, nu, neko daudz nenesīs, ja cilvēki nezinās, ka tāda pastāv. Uh, Un jāņem vērā, ka pastāvošā ēras aģentūra joprojām dalībvalstīs nav tik pazīstama, citreiz arī darbiniekiem ir ļoti vājas angļu valodas zināšanas, un tas, protams, saziņu apgrūtina. Un mēs jau varam pieņemt ļoti jaukus, skaistus lēmumus, bet ja pilsoņi mūs nepazīst un nepazīst mūsu piedāvātās iespējas, tad tas nepie kā veiksmīgi nenoved. Par piekto punktu es papildināju, ka Ir e, daudzi priekšlikumi, kas ir jāpārņem gan nacionālām, gan supranacionālām iestādēm. E, šī ir procedūra, kas ir ļoti lielā mērā saskaņot ar e, es pieņemto procedūru. Mums ir nepieciešams veikt zināmu spiedienu uz dalību valstīm, ja tās pret saviem pienākumiem neatiecas pietīgi rūpīgi. Es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim atrast pietiekami veiksmīgus kompromisus, un man sadarbība ar referentiem būs pietiekama pietiekami radoša. Paldies! Vai kāds vēlētos reaģēt uz Kreutzmann kungu teikto? Nē? Labi, tad nākamais darba kārtības punkts. Tomēr kāds vēlas izteikties, acīm redzot. Thank you very much for your remark. Liels paldies par jūsu lieliski paveikto darbu. Manuprāt, no šiem Uh, grozījumiem, tas svarīgākais ir 16. grozījums. Un šis konkrētais jautājums nav labi atspoguļots uh, saistībā ar pelēko ekonomiku šajā dokumentā. Tādēļ gribētu norādīt uz to, ka komisija vēl nav veikusi ietekmes izvērt, izvērtējumu attiecībā uz šo kopienas instrumentu kā to pieprasījis Eiropas parlaments 2009. gadā. Un gribētu norādīt arī, ka attiecībā uz apakšuzņēmēju darbību šeit nepieciešami precīzāki noteikumi, jo aizvien lielākā mērā tas tiek veikts pārrobežu kontekstā. Piemēram, Somijā, manā valstī mēs šobrīd strādājam pie kodoreaktora būves, un tur nodarbināti tiek cilvēki no desmit dažādām valstīm. Piemēram, kādā brīdī bija uzņēmums no Kipras, kas sūtīja uz Somiju poļu strādniekus. Un tādēļ jāsaka, nav īsti skaidrs, kur šeit ir, kam piemērojama ir atbildība, jo īpaši ir ļoti garas un sarežģītas šīs apakšuzņēmēju pieņemšanas darbā schēmas, un, manuprāt, uh, gribētu pievērst īpašu uzmanību šīm problēmām. Un kas attiecas uz 17. grozījumu uz alternatīviem konfliktu risinājumiem, tad šī joma tiek vairāk skatīta patērēta aizsardzības kontekstā, bet varbūt būtu laba ideja, ja tas tiktu iekļauts arī rūpniecisko attīst, uh, attiecību kontekstā, lai izvairītos no ļoti ilgiem un gariem uh, tiesu darbiem. Paldies! Priekšsēdētāji vai kāds no komisijas gribētu izteikties? Yes, thank you. Paldies! Uh, yes, uh, I'm Mrs. Brunter from DG. Jā, esmu Brunters kundze no iekšējā tirgus DG Eiropas komisijā un gribētu teikt, ka jūs jautājums saistībā ar Brisele viens pārstrādāšanu, šīs regulas pārstrādāšanu, baidos, ka šis jautājums ir Redingas kundzes kompetencē, tādēļ man būs jāvēršas pie kolēģiem tieslietu ģenerāla direktorātā, lai pārspriest šo jautājumu. Un tad vēlāk cerams, ka varēšu atgriezties pie jums ar atbildi, bet jāsaka, ka vienotā tirgus aktā šis jautājums diemžēl šobrīd nav skatīts. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, ja neviens negrib izteikties, dodam vārdu Kreutzmankungam. Nē, neizteikšos par šiem priekšlikumiem, bet, kā jau kolēģi no Somijas teica, tad skatīsim šos jautājumus un redzēsim, ko tad īsti varam darīt. Ir skaidrs, ka mums ir problēmas saistībā ar konkurenci, manuprāt, tas labākais piemērs, un šķiet arī jūs, ko līdzīgu minējāt, tātad līdzīgs piemērs ir arī, ka cilvēki no Ķīnas strādā Polijā un saņem mazākas algas. Un, ja mēs skatāmies godīgi konkurenci, tad, nu, situācija nav īsti laba, un līdzīgā uh, Uh, kontekstā tiek iesniegti jūs arī grozījumi, un tad redzu, kāda ir attiecīgā problēma. Paldies, saka priekšsēdētāji. Empul pie, uh, komitejā pieņemsim 14. februārī un uh, plenārsēdē 2. martā. Move to uh, 17, if that's all right, as the Labi, tātad pāriem pie 17. darba kārtības punkta, jo referents 15. nav ieradies šobrīd, un tas nozīmē, ka Dosim vārdu Jakona Sārī kundzei, vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem. Uzreiz vārds referentei, lūdzu. Lielas paldies! Paldies arī visiem kolēģiem, kas izrādījuši milzīgu interesi par manu atzinumu, jo kopumā ir iesniegti 80 grozījumi, un, manuprāt, tas ir ļoti daudz, un tam būs noteikti pievienotā vērtība. Domāju, ka mūsu visu mērķis ir vienāds, tātad no, izstrādāt skaidrs noteikums, lai vienotais tirgus labi darbotos uh, par labu pilsoņiem, jo šīs komisijas paketes galvenais mērķis ir virzīt uh, un virzīt vienoto tirgu, lai pilsoņi būtu tā centrā lai tas būtu pakārtots viņu vajadzībām. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpadomā, kas ir šie pilsoņi. Tie var būt uzņēmēji, strādnieki, pensionāri, bērni, sko, skolēni. Un tādēļ, lai arī mums ir dažāda pieeja un dažādi viedokļi, tā kā ir iesniegti arī ļoti dažādi grozījumi no jūsu puses, es tomēr redzu, ka mums visiem ir viens mērķis Kolēģi, saprotu, ka mums nav īsti laika skatīt visus grozījumus atsevišķi. Un tādā gadījumā koncentrēšos un runāšu par tiem galvenajiem jautājumiem. Kā jau es minēju, tad šī daļa, kas ir saistīta ar pakalpojumiem, kas ir vispārējais ekonomikas intereses pakalpojumi, Mēs visi varam piekrist, ka šīm pakalpojumiem jāpievērš īpašu uzmanību, jo tie ir mūsu pilsoņiem vissvarīgākie. Tātad uh, transports, ūdens, elektrība un tā tālāk. Un patiešām novērtēju otro grozījumu, ko iesniedz Baldasāre kungs un Kreutzmena kungs, un tas pats attiecas arī uz trešo grozījumu, ko iesniedz Beres kundze un esmu pārliecināta, ka mums izdosies uh, rast kompromisu attiecībā uz teksta redakciju. Es ieteiktu visu šo jautājumu, kas saistīts ar infrastruktūru. Arī es uzskatu, ka tā ir nepieciešams iekļaut atsevišķā punktā, un te jārunā arī par 33. grozījumu, kas ir iesniegts. Un kas attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, tad tur piekristu Kroicmana kungam un Balta Sāra saistībā ar 17. grozījumu, ka mums patiešām nepieciešams precizēt situāciju attiecībā uz vispārējais interesi sociālajiem pakalpojumiem. Bet Es domāju, ka mums kā Eiropas likumdevējiem nepieciešams būt tik precīziem, cik vien iespējams. Citādi būs atkal tiesvedība, kopiena tiesā, un es domāju, ka neviens no mums to nevēlas panākt. Turklāt esam runājuši arī par sociālo klauzulu, darbinieku nosūtīšanu, un mēs visi varam piekrist, ka nepieciešams ievērot pamatiesības visos, ties, visos tiesību aktos. Manā 4. punktā un 27. grozījumā vēlējos tālāk precizēt šo principu, īpaši, lai tiktu pie, iekļauts tiesības uz streiku un uz sociālo tiesību ievērošanu. Manam, es vēlējos iekļaut saistošu sociālo klauzulu visās uh, šajos tiesību aktos, un šķiet, ka tam var savā ziņā piekrist arī visi kolēģi. 24. grozījuma priekšlikums no maniem ēnu referentiem Alde grupā un ETP. Tie ir saistībā ar 9. Lisabonas līguma pantu, kas būtu šāds, tas pamats šādai sociālajai klauzulai. Un man radās ideja, varbūt šeit arī mēs varētu rast kompromisu. Nu, vēl kāda ideja, kas varbūt nav tik jauna, bet, nu, tomēr ļoti aktuāla. Ideja par Eiropas kopienu tiesas sociālo kameru. Nu, šo, to ieteiktu padomājot par tiesvedību, kas bija pagājušajā gadā arī Lavār, Lever Luksemburgā, un tātad um, tādējādi mēs varētu izvairīties no šiem, šīs ļoti sarežģītās tiesvedības un tiesu procesiem. iepriekš strādāju par darba lietu ministri Somijā, kad tika izstrādāta arī darbinieku nosūtīšanas direktīva. Un grib, jāsaka gan, ka tas nebija mūsu mērķis, lai tā direktīva darbotos tā, kā darbojas tagad. Un es redzu, ka to nepieciešams pārskatīt, pārstrādāt un, balstoties grozījumiem, var arī saprast, ka mēs visi varam piekrist, ka pašreizējā situācija ir jāmaina. Un pastāv arī viedokļa atšķirības starp cilvēkiem, kas uzskata, ka iniciatīva attiecībā uz īstenošanu ir pietiekama, un pastāv viedoklis arī par jaunas direktīvas nepieciešamību. Di jā, ir nepieciešams diskutēt par šiem dažādiem viedokļiem un rast kompromisu. Kas attiecas uz 54. Priekš, uh, grozījumu priekšlikumu no Kreutzmana un Baldasāra, es domāju, ka tas ir ļoti labi. Domāju, šeit mums izdosies rast arī kompromisu, jo sociālajiem partneriem būtu jābūt būtiskam šīs struktūras elementam. Un nobeigumā gribētu teikt, ka mums man ļoti liels uh, prieks, ka šī profesionālā darba karta tiek savietota ar pasi, tātad, lai būtu viens dokuments, kas bū, kalpot pilsoņu interesēm, un tas ir 61. grozījuma priekšlikums Kreutzmann Baltasāra. Šī profesionālā karte, manuprāt, ir būtiska, tai ir jāpievērš īpaša uzmanība, tas varētu būt liels iegums gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Un esmu pārliecināta, ka nākotnē tai būs aizvien lielāka loma, ņemot vērā iekšējo tirgus situāciju, tas būs kā veicinošs, darbību veicinošs, atvieglojošs instruments, un man liels prieks, ka komisija beiga, beidzot izskata iespēju šai kārtē. Liels paldies par uzmanību, un tuvākajā nākotnē ieteikšu noturēt sanāksmi ar ēnu referentiem Baldasāra kungam, Kreutzmana kungam, un esmu pārliecināta, mums izdosies rast kompromisa teksta redakciju par visu priekšlikumu. Paldies! Priekšsēdētāji, vai vēl kāds gribētu izteikties par šo jautājumu, vai arī komisija gribētu runāt? Ja ne, labi, liels jums paldies! Un kā jūs zināsiet, tad mūsu komitejā šī, šī atzinums tiks pieņemts pirmdien 17. februārī. Priekšsēdētājs veidzīs mikrofons. Un tas nozīmē, ka pāriem pie nākamā darba kārtības punkta 15. vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmē. Maldas arī kungs. Dod jums vārdu. Grazie, prezidente. Sono soddisfatto dei 66 emendamenti. Stati... Paldies, priekšsādātāji. Priecājos par šiem 66 grozījumiem, kas iesla, iesniegt par manu ziņojumu projektu, atzinumu projektu, jo lielākajā gadījumā tie vēl tālāk uzlabo precizē tekstu, tādējādi dodot ieguldījumu šai kopējā atzinumu virzienā. Tātad uzlabojot mazo vidēju uzņēmumu piekļuvu viet, vienotēm tirgumu. Vienlaicīgi cenšoties samazināt birokrātiju. Ja jo MVU ir vajadzīga piekļuva kapitāla tirgumu, eh, lai uzlabotu sociālo progresu kopumā. Un tā tad, lai domātu mazos vērogos, bet tāpat laikā rīkoto saskaņā ar Eiropas stratēģiju. Kas attiec uz mērķiem, jāsaka, um, piekrītu mūsu kolēģis Toranens vēlmei atbalstīt uzņēmums, kas darbojas sociālajā jomā, pirmais, otrais grozījums, un eh, nepieciešama veidot sociālo vienotā tirgus tālāku attīstību, lai radītu augstu kvalificētas darba vietas. Sastais grozījums, 14. un 18. grozījums atspoguļo mm, šīs domas. Esmu pārliecināts, ka vajadzīgs uzlabot konkurēt spēju iekšējā tirgū Tas atbilst arī saskaņots ar Kabrnokunga eh, groziņu, grozījumu numur 4. Tas iekļauts arī kompromisā, tātad mm, birokrātijas samazināšana, MVU piekļuvu finansējumam atvieglotā kārtā, tas ir Kroismana raktī grozījumi un priekšlikums no mūsu priekšēdātājs Beres skundas. Lielākā daļa grozījumu vērsts uz piekto punktu, tātad izdarīt piektajā punktā, kur runās par sociālajiem standartiem, kas attiec uz tirniecības nolīgumiem starp Eiropas Savienību un trešām valstīm. Un visu to centīšos iekļaut eh, kompromisu grozījumā 28, 29, 31 grozījums un 32 grozījums. Tāpat cenšos gūt atbilstīgo līdzsvaru starp sociālo. Mm, jomu un nepieciešamību nojaukt šķēršļus starptautiskajā tirdzniecībā. Tāpēc domāju, ka 34. grozījums, ko iesniedz Pupakis kungs, ir ļoti labs pamats tālākam kompromisu grozījumu izstrā eh, variantam jo te tiek runāts par sociālo atbildību, uzņē, uzņēm, korporatīvo sociālo atbildību un tāpat arī sociālo un vid, sociālajiem vidas standartiem nolīgumos ar trešām valstīm. Tāpat man patīk eh, š, uzsvars, kas likts uz pārskatāmību, 40. verņē grozījums, reņē grozījums, 4. 7. grozījums par grāmatvedības principiem, atkal par birokrātijas samazināšanu attiecībā uz MVU, lai viņi tiktu pasargāti no dažāda veida laikietilpīgiem, smagiem, procedurāli smagiem uh, lēmumiem. Nevēlamies nonākt pie pārliecīga regulējuma trūkuma deregulācijas. 38. grozījums. Un Turunens kundze šeit pauž bažas, tas notiek arī 39. grozījumā. Piekrīt Jokonsārī kundzei, ka komisijas priekšlikumam vajadzētu nākt klajā attiecībā uz direktīvu, kas ļautu konsolidēt ar nodokli apliekamo bāzi, tā kā tas noteikti 45. Eh, grozījumā, tādējādi samazinot slogu, kas tiek likts uz sabiedrības pleciem un ļaut atvieglot dažāda veida eh, at nodokļu, atsevišķās nodokļu sistēmas dalību valstīs. 55. grozījums eh, runā par vienotā tirgus aktu, Te runās par eh, sabiedrības noteikumu modernizēšanu attiecībā uz sabiedriskā iepirkuma procedūru, valsts iepirkuma procedūru. Šis grozījums arī varētu kalpot par pamatu tālākam kompromisu grozījumam, jo te runāts par galvenajiem jautājumiem, eh, kas runā par piekļuvu valsts eh, līdzakļiem, tātad no MVU puses. Runām šeit par tādiem plašākiem aspektiem, tālākām darba vietu izveidošanām un par savu uzdevumu uzskatu gatavot kompromisu grozījumus, padavojoties uz lūk minētajiem grozījumiem. Paldies priekšādātāji. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo, par šo ziņojumu? Jā. Jakonārikums, lūdzu. Esmu pārliecināta, ka, piemēram, 47. grozījums, ko iesniedz attiecībā uz šiem nodokļu paradīzēm, var teikt, ka mēs esam jau ilgi cīnījušies pret šādām nodokļu paradīzēm un gribu redzēt konkrētāku rīcību no komisijas puses, vajadzīga nepieciešamā motivācija, eh, lai novērstu šādu izvairīšanos nodo nodokļiem. Tas tika minēts jau parlamenta ziņojumā, kas tika sagatavots 2010. gada februārī, kur tika runāts par labu pārvaldību un nodokļu jautājumiem. Nu, varbūt kāds man varētu atbildēt, eh, kas tad ir, kas notiek ar šo nodokļu pardīžu jautājumu? Jo, jo tas, nu, neļauj iedzīvotāji mums uzticēties, jo mēs necīnāmies par šiem jautājumiem. Gribēju vaicāt, vai būtu, tā kā es esmu ierosinājusi 48. grozījumā, atkārtot šo ideju par finanšu transakciju nodokli. Ko pieprasīja Eiropas parlaments jau pagājušā gada oktobrī? Esmu pārliecināta, ka, lai gūtu rezultāts, mums šo uzsvaru vajadzētu vēl laiku pa laikam atkal atkārtot, uzsvērt. Paldies, Jakons arī kundzei, saka priekšādā tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Kreutzmann kungs, lūdzu. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zu dem Steuern-Thema äh, zwei Sätze kurz. Paldies, priekšstādātais kundze. Tikai divas teikums par äh, nodokļiem. Mums ir nepieciešama vienota nodokļa aprēķina bāze, un tas būtu patiešām noderīgi, bet, diemžēl, tādas mūsu rīcībā nav. Un mums ir jāpadomā, ka varētu rasties konkurence arī nodokļu jomā. Paskatīsimies, äh, dalību valstīs ir atšķirīga PVN, un mēs nosakam, piemēram, zemāko robežu zem, zem zemāk, par kuru valstis nevarētu iet, bet, eh, nu jā, dažreiz eh, nacionālās intereses gūst virsroku un tālāk ir šie uzņēmumi nodokļi, kur eh, dažās valstīs tie ir 10% apmērā un, protams, krīze pieprasīja veikt korekcijas, jāņem vērā, ka nestoties uz zemu nodokļu bāzi, krīze smagas kā arī īriju, bet mums nevajadzētu radīt tādu vienīgu, vienotu nodokli visās valstīs pilnīgi vienādi, bet ir jānosaka kaut kāda apakšējā robeža un jāpasaka, ka mēs sagaidām to, lai valsts izrādītu solidaritāti cita pret citu. Ir ārkārtīgi atšķirīgas struktūras dalību valstīs tieši nodokļu jomā. Ir, piemēram, valstis, kurās pamatnodoklis ir zemāks, citās tas ir augstāks, bet ieņem vērā, ka ir dažādu nodokļu kopums, jo sociālo sistēmu mēs mēs uh, finansējam pateicoties mm, nodokļiem, un Vācijā mēs, uh, piemēram, finansējam to kaut kā savādāk, mēs nevaram, piemēram, es izveidot tieši tādu pašu sistēmu, kā ASV, jo sistēma ir ļoti atšķirīga, ir jābūt konkurencei, bet konkurencei ir jābūt godīgai, tādēļ lūdzu uh, runāsim par tādu kopīgu aprēķinu bāzi, tas noteikti mums sniegs palīdzīgu roku. Vēl dažas piezīmes par Balezārī kunga ziņojumu. 28. grozījumā mēs vēlējāmies, lai tirzniecības nolīgumos starp ES un e, trešajām valstīm tiktu e, minēti arī sociālie standarti. Protams, e, tas ir varbūt tāds labs pamudinājums, bet es nezinu, vai to būs iespējams ieviest. Uh, bet mēs nevaram pieprasīt to no visām trešajām valstīm. Un jāpadomā, kur tas būtu mērtiecīgi un kur nē. Un tikai šī viena punkta dēļ nolemt eh, konkrētu nolīgumu neveiksmē nebūtu prātīgi. tika runāts arī par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Protams, Eiropas Savienībai eh, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Intelektuālais īpašums ir jāaizsargā. Mēs nevaram to tā vienkārši palaist visos vējos. Nē. Tie cilvēki, kas kaut ko rada, eh, piemēram, kas ehm, rada kādu darbu intelektuālā nozarē, tiem ir eh, jā, jābūt arī drošiem, ka šis darbs uh, mākslas darbs tiks aizsargāts, nevis ka vienkārši internetā to katrs varēs pēc savas patiks lejuplādēt. Paldies! Thank you. Paldies! Ja neviens deputāts nevēlas izteikties, tad vēl var dot vārdu komisijas pārstāvim. Jā, ja? lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies! Gribēju tikai minēt jautājumu par sociālās vides klauzulu iekļaušanu tirniecības nolīgumos. Kā jūs zināt, mēs nesenajā paziņojumā par globālo Eiropu uzsvērām mūsu politiku šai jomā. Un ar prieku var teikt, ka komisija jau cenšas īstenot sarunas par šāda veida standartu klauzulu iekļaušanu nu, tirdzniecības nolīgumos. Uh, Tostarp tiek runāts arī par eh, šādu klauzulu iekļaušanu divpusējos nolīgumos, bet, nu, protams, ka ne visos tirniecības nolīgumos obligātā kārtā eh, tas var, tas var kļūt iespējams atsevišķos gadījumos. Šie tirniecības nolīgumi ir ļoti šauri eh, aptvērumā, ļoti specifiski. Piekrīt Krocmanu kunga apgalvojumiem, ka mums jāpatur šī iespēja tāda, tāda elastīga, bet jāsaka, komisijas politikā šis elements jau ir iekļauts pašreizē darbā. Paldies! saka Lindas kundze. Tālāk došu vārdu referentam noslēgumu vārdiem kopsavilkumam lūdzu. Paldies! Saka Valdes Ārī kungs. Paldies tiem kolēģiem, kas deva ieguldījumu šajās diskusijās. Divi grozījumi, ko pieminēja Jakonsārī kundze. Tātad par nodokļu paradīzēm, es domāju, ka šeit mums visiem, visi esam viens prātis, ka šāda veida izvairīšanās no nodokļiem vai kapitāla pārvešana eh, no valstīm, kur tas tiek aplies ar nodokļiem uz šīm nodokļu paradīzēm. Savukārt, protams, šis, šis kapitāls varētu būt liederīgs eh, minētajās valstīs, bet eh, jāsaka, šai ziņojumā par to īsti tomēr netiek runāts. Atzinums nav par šo tēmu. Līdz ar to šī var, manuprāt, nav tā piemērotākā vieta, kur, kur iekļaut e, šādu atsauci, kur runāt par nepieciešamību īstenot striktāku politiku pret nodokļu paradīzēm. Tāpēc domāju, šis grozījums, lai arī pēc būtības ir ļoti atbalstāms un saprātīgs, e, tomēr neradīs vietu šai atzinumā, kas attiec uz 48. grozījumu kur runāts par finanšu transakciju nodokli. Arī tas ir jautājums, par ko parlaments jau ir runājis, un mēs ļoti labi apzināmies, ka parlaments ir pieprasījis nevis šādu nodokli, bet gan pētījumu par to. Un šis jautājums, lai kad arī tas netiktu pieminēts padomē, bieži vien tiek pakļauts eh, nu, dažādām diskusijām un ir spēcīga opozīcija no atsevišķām dalību valstīm. Tātad ļoti daudz dalību valsts ir pret šo finanšu transakciju nodokli, un tāpēc es īsti neredzu nekādu jēgu šādas atsaucas iekļaušanai atzinumā atkārtoti. jo tādā veidā mēs tikai antagonizētu šīs apspriedas un tādā gadījumā e, šādu priekšlikumu tik un tā noraidītu padomē, jo diskusijas, kā jau teicu, tur ir pamatīgas un pastāv opozīcija. Protams, e, piekrītu, ka nodokļu sistēmai vajadzētu kaut kāda veida uh, vispārīgu aspektu regulējumu, kas būtu līdzvērtīgi visās sistēmās. Domāju, ka ir ļoti dīvaini, ka ir vienota valūta, bet tāpat laikā valsts finansējums, pensijas schēmas un viss pārējais ir ļoti atšķirīgs. Es tiešām neredzu, kā ir iespējams eh, šādu situāciju ilgāk eh, īstenot, bet tas, protams, ir atkarīgs no Eiropas iestādēm. Tām jāveido šie pamatīgi, šie, šie kopējie pamati tālākas sistēmas, kopējas sistēmas veidošanai. Jo nedomāju, ka tas var tā turpināties. Gal galā tad ir viena valsts, kurā var aiziet pensijā 50 gados, un cita valsts, kurā tas iespējams tikai 68 gadu vecumā. Vai, piemēram, ja jums ir ieņēmumi vienā valstī pāri pa 100 tūkstošu eiro, tad tādā gadījumā Eh, šis eh, slieksnis, pie kuras drīkst nemaksāt nodokļus, ir krietni zemāks vai atkal augstāks, un rezultātā noteikti tāda nodokļu konkurence. Jāsaka, eiro taču šobrīd ir kopējā valūta daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tik minēts arī jautājums par intelektuālo īpašumu. Vienā no kompromisa grozījumiem uh, ko centīšos veidot, pieminēšu šo jautājumu un paturēšu prātā arī so, sociālo standartu jautājumu. Kā arī to, kā šie standarti varētu ietekmēt starptautiskā mēroga sarunas starp Eiropu un trešām valstīm. Mums ir jābūt, protams, striktiem savā nostājā, bet vienlaicīgi jāpieļauj attiecīgs salastības elements. Eiropas starptautiskajās attiecībās ar valstīm, ar kurām tiek īstenotas sarunas, ir ļoti daudz specifisku īpašību, raksturu lielumu, kas jāņem vērā tajā brīdī, kad tiek slēgt nolīgumi. Parlaments un komisija e, pilnīgi noteikti zina, ka jāaizsargā sociālais standarts, tas nav nekas jauns, bet, nu, protams, kaut kāda veida elastība tomēr ir jāpieļauj. Tā, lai vienlaicīgi ar sociālo standartu aizstāvēšanu varam sarunas arī novest pie kaut kādiem rezultātiem. Paldies! priekšsādātā turpina. Jā, tā tad šis ziņojums tika pieņems ārkārta komitejas sanāksmē Strasbūrā pirmdien, 14. februārī, un plenāra sēdē šis ziņojums tiks izskatīts marta otrajā sesijā. Tālāk pāriem pie 14. darba kārtības punkta. Ļaujiet man to sameklēt. ir sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darbu un sociālos standārts un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību. Un referents Fāberkungs. Děkuji, paní předsedkyně. Paldies, priekšsādātāji. Která je velmi kritická lieku jums priekšā ziņojumu, kas ir kritisks, kas ietver pamatīgu kritiku. Ļoti daudzos ziņojumu punktos piemin, ka Eiropas Savienība savā ārējā dimensijā nereti rīkojas ļoti nes, ne, nekonsekventi un pat liekulīgi. Mēs taču vēlamies kalpot par paraugu ļoti daudzām pasaules valstīm, bet tādā gadījumā mums attiecīgi ir arī jāuzvedas. Ja vēlamies, lai valstis, ar kurām mēs veidojam tirniecības attiecības un saiknes, eh, rīkojas atbilstīgi, tad tādā gadījumā mums arī pašiem tā būtu jādara. Un tāpēc domāju, ka mans ziņojums pilnīgi noteikti tiks pakļauts plašām un emocionālām debatēm. bet gribēju atkārtot, ka mums ir jārīkojas e, tie, saskaņā ar tādiem pašiem morāla standartiem, kādus sludinām. Nesen ir kļuvis jau gandrīz par tādu ieradumu Eiropas Savienībai izmantot netiesiskos, neobligātos instrumentus un nevis šos obligātos tiesību mērus. Uh, Un, piemēram, Tunisijas gadījumā mēs redzam, pie kā tas ir novērts. Mums ir brīvās tirniecības nolīgums ar šo valsti. Līdz ar to šai valstī teorētiski vajadzētu ievērot tos pašus standartus, kādus ievērojam mēs, bet mēs ļoti labi zinām, kāda ir bijis nesen attīstība Tunisijā, nemaz nerunājot tālāk par Eģipti. Visu šo laiku esmu pavadījis Eiropas parlamentā, ik pa brīdim dzirdu runājam par sociālo dialogu, par arotbiedrību tiesību respektēšanu, darba ņēmē tiesību respektēšanu, pieklājīgu, cieni, cilvēku cienīgu dzīvi. Tiek sagatavota vir, virkne dokumentu rezolūcijas, kas tūlīt pēc tam tiek aizmirstas. Deviņus gadus strādāju par pār, pārvaldē, valdē starptautiskajā darba organizācijā un zinu, kāda veida, cik lielā mērā šīs organizācijas ietekme ir mazinājusies. Tā, un cik ļoti lielā mērā ir eh, mainījusies arotbiedrību un darbiņēmē pārstāvi lomu starptautiskajā darba organizācijā. Mēs pieņēmām šo darba laika direktīvu, tas eh, kā projekts faktiski bija pretrunā starptautiskās darba organizācijas uh, Eh, standartiem. Lisabonas stratēģija un Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija eh, ik pa brīdim piemin sociālos aspektus un sociālo dimensiju. Bet realitātē jāsaka, daudz lielāks fokus tiek likts, tiek likts tieši uz konkurētspēju. Bet Eiropas Savienība nevar būt konkurētspējīga par katru cenu, par jebkuru cenu. Ziemeļvalstu piemērs kas visas ir ļoti konkurētspējīgas, uh, liecina par to, ka ir iespējams arī vienlaicīgi respektēt arotbiedrību tiesības, ir iespējams īstenot sociālo dialogu. Un tas pilnīgi noteikti ir labs piemērs, un tam mums vajadzētu sakot. Negribu šobrīd iedziļināties detaļās un gari runāt, jo domāju, ka maniem kolēģiem pilnīgi noteikti būs diezgan daudz, kas sakām šais diskusijās. nedomāju, ka grozījumu būs ārkārtīgi daudz, ja drīzāk, nu, tas man nešķistu īpaši patīkami, jo tai gadījumā, ja ir ļoti daudz grozījumu, tad parasti ziņojums tiek beigu beigās norādīts un no sākotnējā nodoma vairs nekas nepaliek pāri. Pāris vārdos ļaujiet man parunāt par korporatīvo sociālo atbildību. Šī koncepcija tika izstrādīta tāpēc, ka mums bija vajadzīgs pamatojums tam, ka globalizētā pasaulē, globalizētā ekonomikā e, vairs nepastāv saikne starp kādu konkrētu pilsētu, ciemu vai reģionu, kurā uzņēmums darbojas ar šo, ar šo konkrētu uzņēmumu. Bet kā mēs varam runāt par korporatīvo sociālo atbildību, ja tādi transnacionāli uzņēmumi pārvieto savus rūpnīcas ik pa brīdim no vienas valsts uz otru valsti, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu censties nodrošināt Eiropas standartus korporatīvai sociālajai atbildībai, jeb KSA kā agrākais arotbiedrība loceklis, man jāsaka, grib, jāsaka, grib paust nožēlu par to, ka tiek apdraudēta arotbiedrība, apdraudēta arotbiedrība loma, ka to ietekme mazinās. Un tāpat laikā mēs joprojām eh, runājam par sociāliem dialogiem, par arotbiedrību tiesību ievērošanu, bet jāsaka, realitāte ir pavisam citāda. Savā ziņojumā runāju arī par praksi, kas tiek izmantota rūpniecības zonās, piemēram, Eh, kas attiek attiecināt uz aģentūru darbiniekiem. Esmu pārliecināts, ka atcerēsieties eh, vārdus, kas tika iekļaut Lisabonas stratēģijā un kas vairāk izvērtās par Lisabonas traģēdiju, tika runāts, lūk, vairāk un labākus darbus. Bet, nu, jāsaka, realitāte pavisam cita ir, ir darba vieta ir arvien mazāk un tās ir arvien sliktākas. Sarunās ar Kolumbiju, ar Dienvidu Koreju un citām trešām valstīm mums jāapzinās, ka tajā brīdī, kad valsts skatās uz Eiropas Savienības dalību valstīm, tās izjūt pārsteigumu par tām prasībām, ko mēs vēlamies uzlikt šīm valstīm, bet paši tas neievērojami. Viņi vienmēr to uz mums norāda. Viņi parasti norāda uz šo vienu klauzulu, kas tiek iekļauta kā apusējības klauzula. Un te gribu teikt, ka pirms vairāk kā desmit gadiem, kad uh, īstenojām sarunas par eh, notik, noteikumiem PTO, mēs kā arotbiedrības pārstāvi Singapūrā centāmies atbalstīt principu, saskaņā ar kuru tās pamatkonvencijas kļūtu par daļu no PTO noteikumiem. Tā, tas tomēr netika apstiprināts. Tur tik teica, ka lūk, priekš tā ir izveidota starptautiskā darba organizācija, bet mēs taču visi zinām, cik lielā mērā starptautiskās darba organizācijas standarti tiek vai, nu, gluži otrādi netiek ievēroti. Visbeidzot, ļaujiet man pieminēt uh, savu cerību, ka vairākums šai komitejā uh, spēs asociēties, identificēties ar manu pieeju pieeju, ko pauž šai ziņojuma projektā. Un vēlējos vienlaicīgi arī teikt paldies visiem tiem, kas palīdzēja man strādāt pie šī ziņojuma. Paldies, saka priekšsēdētāji. Pirms dodu vārdu deputātiem, vispirms došu vārdu Eiropas apmācības fonda direktorai. Lūdzu. Uh, good afternoon, uh, distinguished members of the. Sveicināti, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Man ir patiešām ļoti liels gods šodien piedalīties debatēs. Nu, es tā ļoti pieticīgi, e, pazemīgi varētu teikt, cik nozīmīgs ir šis ziņojums mūsu apmācības fondam, jo īstenībā mēs galveno darba daļu veicam ārpus Eiropas Savienības ar Eiropas Savienības partnervalstīm. valstīm Pateicoties jūsu ziņojumam, mums būs arī tāds politiskais uh, pamats veiktajam darbam. Un, uh, protams, es ļoti lakoniski pastāstīšu, ko mēs darām sociālās politikas jomā un eh, ko mēs izdarām, ar ko mēs sadarbojamies. Uh, un varbūt, ka jūs mums varētu sniegt kādus padomus par to, kā veicināt eh, dažādu dokumentu transponēšanu un īstenošanu. Mūsuprāt, Divdesmit septiņas no trīsdesmit valstīm, ar ko mēs sadarbojamies, ir valstis, kur ir zems ienākumu līmenis. Līdz ar to cīņa pret nabadzību ir eh, mūsu panākumu ķīla mēs uh, atminamies, ko G20 nesen eh, teica arī par savu izveidoto apmācības stratēģiju, ka, kā jau šajā ziņojumā ir minēts, pret nabadzību vislabāk var cīnīties, parādot cilvēkiem, kā viņi var attīstīt savus prasmes un spējas tādā veidā paši kļūstot par noteicējiem par savu likteni un izkopjot dažādas prasmes mēs varam nu dienu viņiem palīdzēt, jo visās šajās nabadzīgajās valstīs cilvēki pēc vidējās izglītības eh, nevar tik vienkārši izkopt savas prasmes un spējas, jo viņiem īstenībā ir grūti pat uh, pabeigt vidusskolu, kur nu vēl šeit runāt par augstāko izglītību. Tādēļ ir jābūt uh, labākai sadarbībai starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, jo šajās valstīs ir jāizveido pietiekam spēcīgs darba tirgus. Mēs arī saprotam, ka ir jāpiedāvā nevien labas kvalitātes apmācība, bet vairāk apmācības. Nestoties uz to, vai mēs sadarbojamies ar jauniešiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem, mums ir jāpadomā par tādu izglītību, kas nāks par labu attiecīgai valstī, kas tur ir nepieciešama, un prasmes ir no svāra, lai varētu samazināt nabadzību, kas valda šajās valstīs. Pats būtiskākais uh, jautājums, kas mums ir jāskata, ir jauniešu bezdarbs jo tas pieaug tādos kosmiskos ātrumos, it sevišķi pēdējo gadu laikā, kad piedzīvojām krīzi, ir jāuzlabo piekļuva apmācībai un tāpat ir jāpalīdz īpaši vārīgā, vārīgajām grupām. Tas ir jautājums, kur mēs ceram uz jūsu atbalstu, kur risināšanā mēs ceram uz jūsu atbalstu. Un, protams, ir jāuzlabo arī sadarbība. Ir Eh, jābūt labākai sadarbībai starp izglītības, apmācības iestādēm un uzņēmumiem, un ir jāparūpējas, lai skolās būtu pieejama pietiekami laba profesionālā apmācība, un lai pārēj no skolas uz darba dzīvi būtu pēc iespējas gludāk, un lai eh, starp šiem abiem dzīves posmiem nebūtu pārāk lielu pārtraukumu. Ziņojumā ir runāts arī par tirdzniecību. Varu teikt, jā, ka ir ļoti daudz valstu, ar kurām, teiksim, mūsu partneru attiecību ietvaros Eiropas Savienība ir noslēgusi tirzniecības līgumus. Iepazīstoties ar PTO statistiku, mēs esam pieredzējuši, ka šeit ir vērojams izmaiņas, proti, piemēram, ļoti liela daļa valstu, kurās notiek ražošana, ir tieši attīstības valstis. Un jāņem vērā, ka bija bieži vien eh, galvenokārt izaugsmē var pateikt, eh, izaugsmē ir skaidrojama tieši ar, ar ražošanas aktivitātēm, nevis ar tirdzniecību. Tādēļ ir jāparūpējas par to, lai eh, arī šajās valstīs tiktu izkotas labākas spējas un prasmes. Mm, korporatīvā sociāla atbildība arī ir jāņem vērā un šādām, šādām multinacionālām uh, kompānijām noteikti tas ir jāņem vērā un jāparūpējas, lai politiskie lēmumu pieņēmēji ņemtu vērā šos faktus. Un e, uzņēmumu sociālā atbildība daudziem liekas e, kaut kas e, tāds ekskluzīvs, tāds kā luksus, e, ja viņiem īstenībā ir jācīnās ar nabadzību. Bet šo principu noteikti vajadzētu iedzimnāt visos sadarbības nolīgumos un e, E, uzņēmuma sociālā atbildība nav atraujama no valsts attīstības kopumā. Un šis ziņojums īsnībā nāk par labu, un tas nāks mums par labu ikdienā, tad, kad mēs sadarbojamies ar šīm trešajām valstīm. Jāpadomā arī par iesaistīto pušu atbildību, par, tām, e, par tiem spēlētājiem, kas darbojas e, trešajās valstīs. Viņi ir atbildīgi gan par sociālo, gan par darba. Uh, vīdes eh, standartu ievērošanu. Ir eh, jāsarunājas gan ar sociāliem partneriem, gan ar eh, valsts iestādēm. Darba devēji, ārodbiedrības, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ir tie cilvēki, ar kuriem ir jāsarunājas par sociālās politikas galvenajām vadlīnijām. Esam izstrādājuši konkrētu darba programmu, jums bija iespēja ar to iepazīties un esam gatavi par to arī diskutēt. 2011. gadā mēs savus centienus, protams, turpināsim un es uzskatu, ka manis eh, minētie aspekti ir tiešām no svara, tie šeit ir jāpiemina. Un tālāk vēl kāds jautājums - migrācija. Kas notiek eh, dienvidos, pasaules siltākajās daļās. Nu jā, tur ir nemieri un mums ir jāveic vairāk darba uh, izcelsmes valstīs, jo, protams, ir ļoti daudz cilvēku, kas dodas uz Eiropas Savienību no citiem kontinentiem, bet mums ir jāparūpējas, lai mēs labāk pārvaldītu šīs migrācijas traumas un ir jāparūpējas par šo cilvēku atgriešanu dzimtenē, lai viņi iegūto, Eiropā iegūto pieredzi un zināšanas varētu izmantot paši savā dzimtenē, veidojot savu dzimteni par labklājīgu un uh, Eh, zeļošu valsti. Protams, eh, ir arī izveidots vairākas darba grupas, kas palīdzēs šos mērķus pārvērst īstenībā. Mēs sadarbojamies ar pārstāvjiem no UNESCO, no starptautiskās darba organizācijas, arī ar pārstāvjiem no ECO un uh, visi e, tagad strādā nenogurstoši, iepazīstoties ar to, cik prasmīgi ir e, cilvēki valstīs ar zemiem ienākumiem, tātad, e, kur, kuras ir tās joms, tās vietas, kur pastāv visvairāk deficīti, kur palīdzība ir nepieciešama visakūtāk. Un, protams, šāda partnera attiecība ir izšķirīgi svarīga, lai mēs varētu cīnīties pret uh, pra, prasmju trūkumu, pret uh, nabadzību un arī saprast, eh, varētu arī labāk saprast, kur, kādās jomās spējas ir jātīst visātrāk un eh, kur varbūt apgūtā izglītība un prasmes īsti neatbilst eh, prasībām uz vietas. Paldies! Paldies turpin priekšsēdētāja! Un tagad Rāza kungs no komisijas. Nē, jūs nevēlaties izteikties? Ā, viņa nav zālē. Sērkas kungs lūdzu tagad. Gracias, señora presidenta. Quisiera expresar en primer lugar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties referentam par viņu veikumu. Mm, var ļoti labi redzēt, cik daudz darba ir ieguldīts šajā ziņojumā. Mēs saprotam, eh, ka šis ir jautājums, kas ir ļoti būtisks un tajā pašā laikā ļoti daudzveidīgs, daudz šķautņains. Un īstenībā no eh, viņa aplūka, aplūkotajiem jautājumiem ir atkarīga visa Eiropas Savienības nākotne. Mēs eh, katru dienu piedzīvojam globalizācijas sekas un mums ir jāapzinās Eiropas Savienībā parādās jaunas prasības, mums jaunie izaicinājumi ir jāpārvērš iespējās un prasmēs. Mēs pēdējo gadu laikā esam pieredzējuši patiesu revolūciju, Un e, šī revolūcija rada jaunu patērēšanas un dzīvošanas veidu. Eiropas Savienības nākotnē īstenībā ir kļūst par jautājumu, kas urda mūs visus. Asociācijas un institūcijas ir uh, tās iestādes, kam ir uh, jāstājas pretī nākotnes izaicinājumiem. Mums ir jāstrādā pietiekam aktīvi, lai eh, visi e, pasaules globālie spēlētāji varētu pievienoties mums mūsu cīņā par kopīgajām vērtībām. Ja mēs to nepanāksim, tad Eiropā varētu atkārtoties tā situācija, kuru mēs tagad pieredzam citos kontinentos. Tā tad nevienliedzība, tiesiskuma trūkums un nabadzība. Mēs, protams, to nevēlamies pieredzēt Eiropas kontinentā. Mums ir jāveicina godīgs un labklājīgs dzīvesveids, savādāk mēs spērsim soli uz atpakaļ un uh, noniecināsim paši savas vērtības. Jāņem vērā, ka tirgus ir globalizēts un eh, tam ir jābūt arī liberalizētam. Es eh, Fabra kungam vēlējos teikt, Dargais kolēģis, es jums piekrītu. Jā, ir jārīkojas nekavējoties. Uh, E, ir e, tik ļoti daudz retorikas, tiek e, te birdināti skaisti vārdi, bet nekas nenotiek. Bet situācija ir daudz ļaunāka, nekā mēs to esam stādījušies priekšā. Mēs īstenībā esam, nu, tādā kā bezdibenē iekrituši. Es jūsu balsī saklausīju nedaudz pesimisma, bet īstenībā vēl viss nav zaudēts kopīgi ar sociālajiem partneriem, ar NVO. Visā Eiropā mēs kaut ko varam panākt. Šis pesimistiskais tonis. Ir kas tāds, uh, par ko jau ir runājuši Spānijas vadošie filozofi, proti pesimisms. Uh, mūs uh, noved pie. E pie inteliģents un inteliģents mums uh, palīdz izkļūt no grūtībām. Protams, uh, šāda pieeja ir jāizmanto. Atcerēsimies tagad Starptautiskās darba organizācijas 94. Pant, konvenciju, kur tika runāts par valsts pasūtījumu gadījumu, it sevišķi Vācijā. Uh, Es domāju, ka uh, to visu vajadzētu paturēt prātā. Es uh, šo principu ņemšu vērā arī iesniedzot savus grozījumus un EKT spriedums par uh, direktīvu, kas attiecās uz darbinieku nosūtīšanu, komandēšanu, minēja arī pamattiesības un pamatbrīvību visā Eiropas Savienībā. un īstenībā dalība valsts pārkāpa e, starptautiskās darba organizācijas nolīgumus. Un brīva pakalpojumu un preču pārvietošanās uh, ir tās vērtības, e, kas ir jāievēro Eiropas Savienībā, bet tas ir pretrunā Starptautiskās darba organizācijas, jeb SDO 94. konvencijai.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 Mums akūti ir jāapspriežas par eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu un arī citām direktīvām. Ir ļoti daudz jomu, no kurām ir atkarīga ES nākotne. Faberkungs, es izstrādāšu grozījumu, kurā minēšu visas šīs grūtības, ar ko mums tagad ir jāsastopas, bet es neuzskatu, ka mums vajadzētu būt pesimistiem. Ir jākļūst par optimistiem. Pēdējā Eiropas sociālajā fórumā Eiropas komisija nāca klajā ar konkrētu apņemšanos. Komisija apgalvoja, ka tā lūgs dalību valstīm parakstīt un ratificēt visas SDO konvencijas. Un tās ir konkrētas saistības, un mēs komisijai atgādināsim, ka tā deva vārdu, un tai tas būs arī jātur. Tātad komisija teica, dalību valstis tiks mudinātas parakstīt un ratificēt visas SDO konvencijas, un mums ir jāparūpējas, lai tas notiktu pēc iespējas naskāk. Eiropas Savienība var nevien atrisināt iekšējās problēmas, bet arī parādīt paraugu visai pasaulē, kā to darīt. Grazie, prezidenti. Koferātī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pieminēt būtiskākos aspektus eh, Riharda izstrādātajā dokumentā. Pirmām kārtām sociālā modeļa aizstāvība. Mēs to varam darīt eh, vairākos veidos. Eiropas sociālais modelis ir eh, pierādījis savu nozīmīgumu jau vēstures griežu laikā, un Tas ir kas tāds, eh, ar ko mēs esam lepni arī citās pasaules daļās, un, protams, mums ir jārespektē to cilvēku tiesības, kas dzīvo un strādā Eiropas Savienībā. Tagad mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un jāņem vērā, ka līdz ar to mūsu sociālais uh, modelis ir kļūst vājāks. Arī citās pasaules daļās tiek eh, ražoti E, pakalpojumi, tiek ražotas preces, un, diemžēl, ne visās pasaules daļās tiek ievēroti tik augsti sociālie aizsardzības standarti kā pie mums, jo, jā, sociālie standarti, protams, e, nesa līdzi izmaksas, kas nevienmēr ir zemes. Sociālais modelis ir viena no mūsu vērtībām, un tas arī ir raksturīgs Eiropai. Mēs nedrīkstam apdraudēt šo modeli tieši tādēļ. Mums ir gan ekonomiski, gan arī tādi kulturāli apsvērumi aizstāvēt šo modeli. Sociālā kohēzija eh, palīdzēja Eiropas Savienībai piesaistīt ļoti daudz investīciju. Un apmēram simts gadu garumā Eiropas ražošana līdz ar to var izelt un plaukt. Līdz ar to sociālais modelis ir jāizstāv. Līgumos arī runāts par sociālā modeļa aizsargāšanu. Un tas vienmēr ir jāpiemina arī vedot sarunas par tirdzniecību ar trešajām valstīm. Mēs nedrīkstam uh, noslēgt līgumus ar tām valstīm, kas ir nedemokrātiskas, kas uh, vienkārši nospļās par cilvēku tiesībām un arī par savu darbinieku tiesībām. Es varu piekrist referentam, ja mēs vēlamies uh, kaut ko panākt, uh, lai šīs valsts arī ievērot konkrēts aizsardzības standarts, mums ir jāpieprasa reciprocitāte. Protams, mēs nevaram pieprasīt no trešām valstīm ievērot to, ko mēs paši neievērojam. Un mēs šeit Vēlamies izvairīties arī no sociālā dempinga. Protams, ir jāpiemina arī uzņēmumu sociālā atbildība. Tas ir instruments, kas uh, varbūt ir tāds, uh, varbūt divpusējs, ir valstis, kuras to ir izmantojušas kā propagandu, Varbūt propaganda nav atbilstošākais vārds, bet man tagad neiešaujas prātā kāds piemērotāks uh, apraksts. Ir, piemēram, uh, daži naftas uzņēmumi, kas ir atbildīgi par piesārņojumu un ir bijušas uh, ir bijušas arī katastrofas, piemēram, Eiropas teritoriālos ūdeņos, pārvadājot naftu no vienas valsts uz otru. Un mums vajadzētu izvairīties no tādas negatīvas propagandas. Līdz ar to ir jāpieņem atbildīgā likumdošana, kurā mēs skaidri atrunāsim, ko nozīmē eh, uzņēmuma sociālā atbildība. Mēs šeit nerunājam tikai par Eiropas tēlu, uzticamību un cieņu vai par uzņēmumu uzticamību. Mēs runājam par kaut ko vairāk, un tas tieši tagad tiek likts uz spēles. Ir arī uzņēmumi, kas izmanto bērnu darbu. Un, piemēram, uh, cilvēki, kas protestēja pret eh, šādu rīcību, varētu nepirkt vairs eh, šī uzņēmuma ražotās preces, tādā veidā protestējot pret eh, viņu negodīgo rīcību, un līdz ar to uzņēmums vairs negūtu peļņu, un tas liktu viņiem par kaut ko aizdomāties, liktu aizdomāties par ievērotajiem standartiem. Mēs turpināsim izmantot šo uzņēmumu sociālās atbildības klauzuli. Ja tā varbūt nebūs uh, tāda juridiski saistoša, tad tā vismaz mūsu partneriem trešās valstīs liks par kaut ko aizdomāties. Uh, šai klauzulai ir jābūt obligātai un ir jāparūpējas, lai trešās valsts, kas mums snēdz līgums, būtu pietiekams ārskatāms. Paldies! Uh, um, is... Priekšsēdētāji saprot, ka komisijas pārstāvi tagad ir ieradušies. Uh, Došu Morāza kungam vārdu no komisijas. Tātad, lūdzu. Thank you, Chair. And... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka mēs kavējāmies. Mums tikai nesen paziņoja par to, ka ir šodien uh, mainīta darba kārtība secība tātad. Man ir daži vispārēja rakstura komentāri saistībā ar ārējo dimensiju. Un kā tas jau ir redzams, tad uh, tas ir tāds ne, bezprecedenta, bezprecedenta gadījums Eiropas kopienā pēdējos krīzes gados. Un ņemot vērā šo kontekstu, ir būtiski tas, ka uh, mēs nenovirzamies no saviem mērķiem arī uh, ekonomikas atveseļošanās laikā un uh, sekojam Eiropa 2020 stratēģijai. Šajā kontekstā patiešām novērtējam to, ka parlamenta um, skata jautājums saistībā ar sociālās politikas ārējo di dimensiju, un tas ir iekļauts šajā atzinuma projektā, par ko šodien arī runājam. Sākumā vēlētos paraudzīties uz šīm starptautiskajām debatēm, un jāsaka, ka patiešām novērojamas uh, visai tādas aktīvas debates G20 kontekstā, kur tiek šis jautājums skatīts globālā līmenī, kā arī starptautiskā darba organizācija ir sniegusi savu ieguldījumu šajās diskusijās, un tas aizvien lielākā mērā stiprina SDO lomu šajā pārvaldībā, bet tajā pašā laikā komisija sadarbībā ar dalību valstīm centīsies stiprināt un veicināt to darbu, kas mums ir uh, SDO kontekstā, kas ir tātad nonākt pie starptautiska, um, pie vienotiem spēles noteikumiem starptautiskā līmenī, ne tikai attiecībā uz nodarbinātību, un gribētu arī atsaukties uz to, ka visas dalību valstis ir ratificējušas starptautiskās darba organizācijas darba konvencijas pamatkonvencijas. Un gribētu atsaukties vēl uz kādu jautājumu, kas kļūst aizvien būtiskāks starptautiskā līmenī, tā ir sociālā aizsardzība, kas būs šī gada starptautiskās darba konferences jūnijā galven, viens no galvenajiem tematiem. Komisija ne tikai aktīvi piedalās starptautiskās debatēs, bet sniedz savu ieguldījumu arī šajā procesā veicinot dialogu ar visiem stratēģiskajiem partneriem saistībā ar nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem, un komisija sniedz arī savu ieguldījumu, aktīvi piedalās šo jautājumu uh, aktualizēšanā reģionālā līmenī. Gribētu jums atgādināt par veiksmīgo stāstu saistībā ar nodarbinātības un sociālo jautājumu uh, konferencēm un pamat uh, tātad pamatinstrumentu saistībā ar vidusjūras uh, nodarbinātības politiku. Mēs strādājam arī pie ilgspējīgas nodarbinātības politikas un sociālās atbildības veicināšanas citās politikas jomās. Te jāpiemina arī tirzniecības politika. Tam īpaša uzmanība tiek pievērsta arī diskusijās, un gribētu arī pieminēt, ka komisija šogad, šogad plāno a, nākt klajā ar regulas projektu, tiek strādāts pie ilgspējīga ietekmes izvērtējuma un metodikas, un tie ir tie jautājumi, kuri vēl aizvien un vienmēr būs būtiski brīvās tirz, tirzniecības nolīgumu sarunu kontekstā un plānojam arī noslēgt pamatlīgumu ar Koreju attiecībā, tātad tur diskutējam par nodeļu saistībā ar ilgspējīgu attīstību un nodarbinātības kontekstā. Un tur gribētu atsaukties uz komi komisijas uh, paziņojumiem parlamentam, ņemot vērā parlamenta darbu saistībā ar uh, rezolūciju par cilvēktiesībām un sociālajiem un vides uh, standartiem starptautisko nolīgumu kontekstā. No, nobeigumā gribētu teikt, ka komisija plāno sagatavot jau šogad darba dokumentu, kas uh, konkrēti runā par ārējo dimensiju nodarbinātības un sociālajai politikai, un tur tiks ņemti vērā un atspoguļot jaunākie notikumi, Eiropas Savienības rīcība šajā jomā, un noteikti tiks saglabāta uh, uzmanība arī attiecībā uz tiem jautājumiem, par kuriem jūs diskutējat pašreizējās rezolūcijas ietvaros. Paldies! Paldies! Šķiet, ka būs ļoti interesantas diskusijas paralēli šim ziņojumam. Protams, ka uh, mums jā, nezinu, vai jārunā par to, ka sociālai atbildībai jābūt brīvprātīgai vai obligātai. Nu, zinām, kas ir noticis nākotnē. Arī mēs komitejā esam balsojuši par to, ka tai jābūt brīvprātīgai, bet jebkurā gadījumā grozījuma termiņš. Tā tad jāiesniedz grozījumi līdz 16. februārim. Tagad Fābera kungam vārds, vai jūs vēlētos ko nobeigumā teikt, lūdzu? Já bych chtěl poděkovat za vlídná slova kolegů. Paldies! Sākumā gribētu pateikties par kolēģu laipnajiem vārdiem. Jums taisnība, es esmu nu, zināmā mērā pesimists. Jo es eh, redzu, ka ir bijuši daudzi centieni pasliktināt, pavainot eh, pie mums pastāvošo sociālo modeli. Gribētu pateikties Turīnas eh, fonda pārstāvjiem, kā arī kolēģim Kaferatī, un paldies arī komisijai. Komisijai gribētu arī teikt, ka būtu ļoti labi, ja komisija varētu publicēt visu to, kas līdz šim bijis konfidenciāls, piemēram, sarunu, nolīguma sarunās ar Indiju, kur tiks izmantots mo, mod 4. Un tas varētu novest pie sociālā dempinga. Vēlreiz paldies par, par visiem kolēģiem un ceru, ka būs tik maz grozījumu, cik vien iespējams. Liels paldies, kā jau minēju, tātad 16. februāris ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Mūsu komitejā 13. aprīlī no tiks pieņems atzinums un plenārsēdē šī gada jūnijā, bet nu tas tikai tā šobrīd vēl kā paredzams. Balsojums sāksies pulksten piecos, un tas nozīmē, ka tagad būs pārtraukums līdz bez desmit, bez piecām piecos, bet tātad piecos sākam balsošanu. Paldies!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 Got... Pēc minūtes sāksim balsošanu, kolēģi, un tāpēc pārliecinieties, ka jums līdz ir balsošanas kartiņas. Right. Um, we're starting on the vote. Sāksim balsot, saka priekšsādātāji. Un vispirms, pirmais grozījums par pirmo punktu. 28. par Those against? Pret. Atturs. Norādīts. 27. par. Pret. At, norādīts. A kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 28, 29, 30, 31 atsaukti, 32 par pret, atturs, noraidīts, 33. par, pret, atturs, noraidīts, 34. par, pret, atturs, noraidīts, 35. par, pret, atturs, noraidīts, 36. par, pret,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 51. atkrīt, 52, 53, 54 atsaukti, 58. par, pret, atturs, noraidīts, C kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tas nozīmē, ka 58, 57, 56 atkrīt, 57, 59 atsaukts un nonākam tālāk pie 64. par, pret, atturs, pieņemts Noraidīts. D kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 65, 66 atsaukt, 67 atkrīt, 68 atsaukt, 69 atkrīt, 70 atsaukt, 71 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 71 grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 par 26 pret. 74 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 75 atsaukts. 76 par. Pret. Atturs. Noraidīts. E kompromiss par pret atturs pieņemts. 77. atsaukts nonākam. 314 atkrīt. Imko 4. Tikai, tikai par pēdējo daļu, kā papildinājumu e-kompromisam. Tālāk par, pret, atturs, noraidīts. Ekon 2, ekon 9 pieņemtas balsojuma. Tas pats attiec ar kon 10. 82. par. Pret. Atturs. Noraidīts 83. par. Pret. Atturs. Noraidīts 84. par. Pret. Atturs. Noraidīts. F kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Nonākam tālāk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

pret atturs noraidīts. Ko, H kompromiss par pret atturs 107. bija vēl grozījums, par ko jāpazo. Jā, 107. saka priekšādātāji. Jums taisnība, 107. svītrošana. Nu pat to atsauca, nu pat to atsauca, labi, ka man informēja par to, bet nu pat, nu pat dzirdējām, ka tas ir atsaukts. Tātad 108. par to mēs nobalsojam. Par to mēs nobalsojam. H kompromiss vēlreiz par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk. 125. par 125. par pret atturs norādīts. Kompromiss I par pret atturs pieņemts. 128. atsaukt, 127. atkrīt, 128 atkrīt, nonākam 129. par pret atturs noraidīts. 131. par pret atturs noraidīts. 134. par pret. Pārbaudīsim 134. šķiet, ka ir skaidrs, bet tomēr pārliecināsimies. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts 17 par 27 pret. 28 pret. Norādīts. Tātad 135 par pret. Atturs. Noraidīts. 138 atsaukt. 138 par pret. Atturs. Pieņemts. FEM 11 par pret pret, atturs noraidīts, FEM 15 mutiskais grozījums no referenta. Es gribēju lūgt dalīt balsojumu pirmā, pirmai daļai plusiņš, otrai daļai mīnusiņš. Um, um, Mirklīti mums tas ir pierakstīts šeit kā mutiskais grozījums. Kura tad ir pirmā daļa? Pirmā daļa ir, ir viss punkts līdz vārdiem with lower replacement rates than men. Tātad šie vārdi tiek svītrot. Tātad pirmā daļa atbalstām, otrā nē. Tas vienkārši nav, nav labi, nepatīk man tas. Jā, nu tas tika iekļauts kā mūzikas grozījums ar šo pēdējo vārdu svītrošanu. Tātad varbūt varam balsot pa pirmo daļu un tad otrā daļa svītrot to, ko es nu pat minēju, bet man nav angļu tekstu priekšā. Ja jūs vēlaties dalītu balsojumu, tas viss ir kārtībā, bet tas tik iesniedz kā mutiskas grozījums. Tātad balsosim par pirmo daļu. Kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Atturs. Noraidīts. 139. atsaukts. J kompromiss par pret atturs pieņemts. Nonākam pie 149. par pret atturs noraidīts. 150. par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet norādīts, bet tomēr vēlos pārliecināties tātad elektroniski par 150. grozījumu. E viens no tautas partijas par daudz. Varbūt uh, jūs varētu to atrisināt jau. E Joprojām viens tautas partijas pārstāvs par daudz. Nu, ir pareizi, nu, viss kārtībā. Beidzam balsot. Norādīts. 14 par, 28 pret. 27 pret noraidīts. 151 atsaukt, 152 par, pret, atturs noraidīts, 154 par, pret, atturs noraidīts. Kā kompromiss par? Pret? Atturs. Pieņemts. Līdz ar to nonākam tālāk. visi pa starpu izgrozījumi atkrīt, tiek atsaukti, nonākam līdz 164. Par? Pret? Atturs. Norādīts. 165. par pret atturs. Noraidīts. 168. atsaukt, 169. atkrīt. Nē, neatkrīt. 169. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 168. par pret atturs norādīts. 170. par pret atturs norādīts. 171. par pret atturs norādīts. 174. par pret atturs norādīts Noraidīts 175. par pret atturs noraidīts. L kompromiss par pret atturs pieņemts. Atsauc atsaukts, atkrīt. Nonākam līdz M kompromisam par pret atturs pieņemts. Ekon 5. Ekon 5 jābalso par to. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Imko 2. Par pēdējo daļu. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. 188. atsaukts. 187. par pret atturs noraidīts. N kompromiss par pret atturs pieņemts. 189. par pret atturs noraidīts. 190. atsaukts. 191. dalīts balsojums, pirmā daļa, tas jums te atzīmēts, Pirmā daļa tā tad par, pret, atturs, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 192. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 192. sākam balsot lūdzu. how did you vote? Kā jūs balsojāt? Jūs, kam nav kartiņas, beidzam balsot. 26 par, 17 pret, pieņemts. 193 par, 194 par, pret, atturs, noraidīts. 195, 196 par, pret, atturs, noraidīts Noraidīts. 197, 78 atsaukti, kompromiss O par, pret, atturs pieņemts. Nonākam tālāk pie 206. 206. iekļauts grozījumā, bet tas nav atsaugs, bet tas ir iekļauts kompromisā. 207 ir atsaukts, nu pat atsaukts. P kompromiss. Mūs nu pat informēja, jā, jā, ir atsaukts, šis 207. ir atsaukts. To atsaucas iesniedzējs. P kompromiss. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nonākam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 Noraidīts 215 par, pret, atturs, noraidīts 216. atsaugs, 218. par, pret, atturs, noraidīts 219. par, pret, at, jāpārbauda elektroniski, 219. pārbaudam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. 27 par, 20 pret. Pieņemts. 220 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 221 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 222 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 223 par pret, atturs, noraidīts. 224. atsaukt, 225. par, pret, atturs, noraidīts. 228. par, pret, atturs, noraidīts. 227. par, pret, atturs, noraidīts. 228. par, pret,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 Nonākam pie 238. kas atsaukt 239. Par? Pret? Atturs? Noraidīts. 214. par? Pret? Atturs? Noraidīts. 241. par? Pret? Atturs? Noraidīts. 242. par? Pret? Atturs? Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 242. grozījums. Beidzam balsot. 24 par, 23 pret. Pieņemts. 243 par, pret. Atturs noraidīts. 242 par, pret pret atturs noraidīts. 245. atsaukt, 248. par pret atturs noraidīts. 247. atsaukt, 248. par pret atturs noraidīts. 249. par pret atturs noraidīts. R kompromiss par pret atturs noraidīts Pieņems. 261. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 262. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 243. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 264. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 265. par pret atturs noraidīts. 268. par pret atturs noraidīts. Es kompromiss par pret atturs pieņems. Nonākam pie šķiet pie 285 un tas ir atsaukts. Atsaukts. T kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Atsaukts, atsaukts līdz 291 par, pret, atturs, noraidīts. 292 par, pret, atturs, noraidīts. U kompromiss par, pret atturs pieņems. Nonākam pie 300. Par pret 300. Par pār tātad pret atturs noraidīts. 301. par pret atturs noraidīts. V kompromiss par pret atturs pieņemts. Nonākam pie 310. 310. par pret atturs noraidīts Noraidīts 311 par pret. Atturs. Noraidīts 312 par pret. Atturs. Noraidīts 313 par pret. At, 313. Izskatās diezgan skaidrs. Noraidīts 315 par pret. Atturs noraidīts, 316 atsaugs, 300 labi. Varam pārbaudīt 315. Labi, 315. vēlreiz balsosim un balsojam elektroniski. Vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 19 par 28 pret noraidīts. Par 316. nebalsojam, 317. par. Pret. Atturas noraidīts. 318. ar motisku grozījumu svītrot vārdu ekofin un aizsvītot vārdus considers at visvērījās. Kas par? Pret. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 318. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 23 par, 24 pret. Noraidīts. 319 par, pret. Apturis noraidīts. 320 par, pret. Atturas noraidīts. Ekon jau tika pieņemts bez balsošanas 26, 27, 28, 31, 30, 44, 40. Par tiem vairs nav jābalso. Omen Rūtens kundze par procedūru. Paldies, priekšādātais kundze, rūpējoties par uh, ziņojumu saskaņotību. Mēs esam uh, šos gro grozījumus sakārtojuši nedaudz savādākā kārtībā, lai nodrošinātu zinām tādu loģisku secību vienkārši tādā kārtībā arī balsosim. Varbūt tas nav chronoloģiski pilnībā, bet uh, tas atbilst ziņojumu garam. Jā, šķiet, viss kārtībā, saka priekšsēdētāja. Nu, pēc tam mēs varbūt varam to visu uh, ar to tik galā. 321. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 323. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss V, kas par pret atturas pieņemts. Trīsimt divdesmit devītais, kas par pret atturas noraidīts. Trīsimt trīsdesmitais par pret atturas noraidīts. 331 par pret atturas noraidīts. 332. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 333. par? Pret. Atturas noraidīts. 334. par? Pret. Atturas noraidīts. 336. par? Pret. Atturas noraidīts. 337. par? Pret. Atturas noraidīts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 Ar jūsu piekrišanu varam balsot no 342. līdz 350. par visiem grozījumiem kopā, ja kolēģiem nav nekādu iebildumu. Nu labi, tad balsosim pa vecām. 341. 342. kas par pret, atturas, noraidīts. 343. atsaukts, 344. par pret, atturas, noraidīts. 345. par, pret, atturas, noraidīts. 346. par, pret, atturas, noraidīts. 347. par, pret, atturas, noraidīts. 348. ir atsaukts, tagad 349. par, pret, atturas, noraidīts. 350. par, pret, atturas, noraidīts. 352. par pret atturas noraidīts. 354. par pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums X, kas par pret atturas pieņemts. 355. 355. kas par pret atturas noraidīts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 atturas pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts, saka priekšsēdētāji. Nu, bals, tātad, kurš eh, balso par IMCO 16, kurš pret, atturas pieņemts, nav nekādu šaubu. 3, 6, 6, kas par, pret, atturas, noraidīts. 367 par, pret, atturas, noraidīts. 368 par, pret, atturas atturas noraidīts. 369 par pret atturas noraidīts. 370 par pret atturas noraidīts. 371 par pret atturas noraidīts. 372 jāsvītro. Kurš par pret atturas at, noraidīts. 375 par pret pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Z, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AA, kas par, pret, atturas, pieņemts. 390. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 391, 392 ar 393, eh, 395, kurš par pret atturas noraidīti. Nu, Tālāk ir atsaukti 397, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss BB, kurš par pret atturas pieņemts. John, John, uh, so 402. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss CC. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 411. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 412. par? Pret. Atturas noraidīts. 413. par, kopīgi ar 414. Tātad kas par pret atturas noraidīti. Kompromis DD, kurš par pret atturas noraidīts. Pieņemts priekšsēdētāji atvainojas par savu kļūmi. DD ir pieņemts. Imko 24, kurš pār? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par Imko 24. The vote is open on IMCO 24. Beidzam balsot par IMCO 24. Beidzam balsot. 31 balss pār 16 pret pieņemts. 416 pār, pret, atturas, noraidīts. 417 par, pret, atturas, noraidīts. Ekon 34 par, pret, atturas, pieņemts. 418 par svītrošanu, kurš par, pret, atturas atturas noraidīts. Kompromiss EE, kurš par pret atturas pieņemts. Četrsimt divdesmit trešais, kurš par pret atturas noraidīts. 424. par svītrošanu, kurš par pret nebija īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 424. To. Tomēr iznākums bija ļoti skaidrs, atvainos priekšsēdētāji. 424. Balsojam par 424. It's uh, amendment 42. 424. Which is seeking a deletion. Par uh, konkrētu pānta svītrošanu. 424. 44 in favor, 3 against. 44 par, 3 pret. Carried. 425, 426 withdrawn. 425, 426 atsaukti, 427 par to nav jābalso, 428, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 429 par, pret, Pārbaudīsim, nobalsosim elektronus par 429. Sākam balsot. Uh, one PP, uh, EPP too many. Par, uh, ir par vienu deputātu vairāk no tautas partijas grupas. Beidzam balsot. 18, 18 par 28 pret. Noraidīts. Ekon 45, par to ir jābalso. Ekon 45, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Ekon 47 pieņemts bez balsošana. Ekon 24 ar mutisku grozījumu, ko iesniegus referente. Ekon 24. Pēc vārdiem to protect Z pievienot vārdus book reserve. Tas viss ir eh, rakstīts jūsu balsojuma sarakstos. Ekon 20 šeit ir kurš pār? Bet eh, es sapratu, ka 45. ir norādīts, jā? Ja? Es vispār es sapratu, vaicā uh, eh, Romens Uitens kundze. Jā, jā, to mēs noraidījām jums taisnību, saka priekšsēdētāji. Tagad balsojam par Ekon 24 ar mutisku grozījumu, ko ir iesniegus referente. Kurš ir par šo grozījumu? Pret? Atturas? Pieņemts. 431, 433, eh, trīs identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, noraidīti. Kompromis FF, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 439. Vidējā daļa. Tātad 439. tikai vidējais fragments. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 440. par svītrošanu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss GG. Kurš par? Pret. Atturas Pieņemts. 443. Četrsimt četrdesmit trešais. Par to jābalso. Kurš par? Ja es pareizi sapratu, saka Omens Rūtens kundze, mēs nobalsojām par kompromisu. Tomēr jums taisnība, priekšsēdētais kundze. 442. tika. Uh, nav pieņemts, eh, par to nav jābalso, ja mēs nobalsojam par kompromisu HH. Tātad tagad balsojam par 443. Kurš ir par šo grozījumu pret? Atturas noraidīts. Kompromis HH. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tālāk. 451, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 452, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 453 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss II, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 55, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ekon 56 tikai par pēdējo daļu tekstā. Ekon 56, kurš par, pret, atturas pieņemts. 458, kurš par, pret, atturas noraidīts. 459 par, pret, atturas atturas noraidīts. 462. kurš par, pret, atturas noraidīts. 463. par, pret, atturas noraidīts. Tālāk eh, sako apsvērumi. A, apsvērums piektais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Sestais ir savietojums ar piekto, kas par, pret, atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais atcelts, desmitais kurš par pret atturas pieņemts. 11. savietojums ar 10. kurš par pret noraidīts. 12. par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais ir atsaukts, četrpadsmitais kurš par, pret, atturas, noraidīts, kurš piecpadsmitais par, pret, Nobalsosim elektroniski par 15. sākam balsot. Man šķīta, ka ir pieņemts, saka priekšsēdētāji, bet īsti droši tomēr neesmu. Closed on. Beidzam balsot par 15. grozījumu. 26 balsis par, 18 pret, viens kolēģis atturējās, pieņemts. 16. par, pret, Atkal nav īsti skaidrs. Nobalsosim elektroniski par 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 18 pret pieņemts. 17. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 18. par. Pret. Atturas pieņemts. 19. atsaukts. 20. par pret. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 20. Vote is closed. Beidzam balsot. 26 par, 21 pret, pieņemts. 21 par, pret, atturas pieņemts. 22. pirmā daļa, otrā daļa, balsojam par pirmo daļu, kas par pret. Nu, balsosim elektroniski par 22. grozījumu. Sākam balsot. Man likās, ka noraidīts, bet neesmu īsti pārliecināta par to. Beidzam balsot. 17 par 27 pret noraidīts. 23, 24, 25, visi šie ir atcelti. Tālāk eh, FMA, kurš par pret atturas noraidīts. FMC, kurš par pret atturas pieņemts. FMD, kurš par pret atturas pieņemts. FME, kurš par pret atturas pieņemts. Fem F, kurš par, pret, atturas pieņemts. Fem H, kurš par, pret, atturas noraidīts. Fem I, kurš par, pret, atturas noraidīts. Fem J, kurš par, pret, atturas pieņemts. Fem K ir iekļauts FAM F, bet tik un tā par to ir jābalso. Tātad FAM K, kurš par pret atturas noraidīts. FAM L, kurš par pret atturas noraidīts. FAM M, tas jau ir iekļauts eh, FAM I. Is it uh, an admissible? was the same for, for FAMK. Es pats attiecu uz FAM, kā saka Omens Rūtens kundze, tas jau bija iekļauts FAM H, I un, eh, jā, jā, tā es jau saprotu, ka tas ir iekļauts FAM I, saka priekšsēdētāji, bet par to mums tāpat ir jābalso, saka Omens Rūtens kundze. Bet, um... Nu, īstas jēgas jau tam nav. Bet tas jau tur bija iekļauts citā grozījumā no zāles, saka Omens Rūtens kundze. Uh, Es negribu, lai te kaut kas pārklātos. Stērksa kungs, vai jūs vēlaties kaut ko precizēt? Moments Rūtens kundze saka, bet, ja FAM, kā jau ir pieņēmts, sako dzīvu diskusiju, kurai, diemžēl, nav iespējams izsekot. Ja FAM netika pieņemts, tad tas ir iekļauts jau citā grozījumā. FAM H un arī F. F grozījums tika pieņemts. FAM F, saka Roman Uitenskundz. No. F was F. F on Fritz. Yes, but it's only covered. Priekšsēdētāji skaidro, bet to mēs pieņemam tikai tad, tas ir iekļauts, ja tikai FAA tiek pieņemts. Kurš tātad par šo pret? atturas noraidīts. Fam O, kurš par, pret, atturas noraidīts. Tagad ievilkumi. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrais un trešais atsaukti. Ceturtais ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Fam ievilkums numur viens, kurš par, pret, atturas pieņemts. FEM otrais ievilkums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 118. ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad ir jābalso par visu rezolūcijas projektu grozītā veidā. Balsojam, mm, un tas ir personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. No, there was one person missing. Šķiet, ka viens pietrūka. Beidzam balsot. Nu, re. 40 par, 6 pret, 1 atturās. Apsveicam Omen Roiten kundzi. Now the next vote we have. Nākamais balsojums, kas mums ir Pavisam ātri saka Ruitenes kundze liels paldies visiem ēnu referentiem un visiem deputātiem, jo īpaši paldies referen ēnu referentiem. Redzu Frederiku Majā, un tātad liels jums paldies. Paldies. Labi, pārējiem pie koferātī kunga atzinuma par nākotnes sinerģijas veidiem ERF un pārējo struktūru fondu pašreiziem stāvokli. Pirmais grozījums, kas par? Kas pret? Atvainojos, saka priekšsādētāja, nevaru saskatīt visus, kas paceļ rokas tādēļ. Atbrojiet lūdzu zāli un sāksim balsot par koferātī kungziņām. Par? Pret? Atturas? Pieņemts? Divi? Otrais? Pret? atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Kompromiss A par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atvainojos. Saka priekšsādātāji, pārbaudīsim devītais grozījums. Amendment 9, those in favor. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, pārbaudīsim 12. grozījumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 27 par, 17 pret, 1 atturējies, pieņemts. C kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Piecpadsmitais grozījums, kas par, pret Vai, iebildu, vai ir iebildumi pret uh, mutuālu grozījumu 15. grozījumā? Koferātīkums, lūdzu. Priekšsēdētājs atvainojos, bet, manuprāt, mutiskais grozījums, par to ir jābalso vispirms, jo uh, ja tiktu pieņemts mutiskais grozījums, tas varētu mainīt sekojošos grozījumus. Tādēļ vispirms par mutisko grozījumu no Ungarijāno kunga. Paldies. So we... Jāsaka priekšstādātāji, tātad nepieciešams precizējums no jūsu puses par šo muto, mutisko grozījumu, jo tas nav atspoguļots dokumentā. Tad vai nu vajag precizējumu no koferātī kunga vai arī no priekšlikuma iesniedzēju. Tādēļ gribētu lūgt, kāds tad ir šis mutiskais grozījums un ko tas nozīmētu 15. grozījumā. Paldies, priekšsādātāji! Jā, šeit mēs esam vēlējušies mainīt vārdu politikas uz vienskaitli politika, policija. Turklāt, tas attiec arī uz teksta redakciju, beigās pēdējie vārdi, tātad un uzsvars uz konkurētspējīgāku uzvedību. Koferātī kungs lūdzu. Priekšsēdētājs man nav nekādu iebildumu no manas puses. Priekšsēdētāji labi balsojam par 15. grozījumu ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss D par? Pret? Atturas? Pieņemts. 21. grozījums ar mutisko grozījumu no referenta. Uh, 21. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss E par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Šķiet, ka labāk pārbaudīt 26. Sākam balsot par 26. grozījumu. Uh, vote is open on 26. Balsojam par 28. Gro, uh, grozījumu priekšlikumu. Vote is closed. No, uh, we've got one uh, EPP. Beidzam balsot. Viens tautas partijas pārstāvis par daudz. Jau atkal. Tātad beidzam balsot par 26. grozījumu priekšlikumu. 26 par, 15 pret, 3 atturās. Tas nozīmē, ka pieņemts. 27. Kas par? Pret. Atturas Pieņemts, šķiet. 28. grozījums. Par. 28. grozījums. Kas par? Tātad vai par 28. gribat izteikties? Priekšsēdētā gribētu atsaukt šo grozījumu. Labi, 28. tātad ir atsaukts. Šķiet, ka ir mutisks grozījums par kompromisu F, došu vārdu koferātī kungam, ja gribat izteikties par šo mutisko grozījumu par F kompromisu. Koferātī kungs, lūdzu. La modifica rispetto al testo che era stato iniziato. Paldies, priekšsādātāji. Jā, šīs grozījums, salīdzinot ar sākotnējo teksta redakciju, ir mutiskā grozījuma beigās kur mēs runājam par to, ka nepie, nepieciešams palielināt RF finansējumu. Tātad sociālajā fondā, ja plānojam ievies šīs izmaiņas, tādas, tā, tāda tātad grozījuma ideja. No. Vai ir iebildumi jautā priekšsēdētāji? Ja ne, tad balsojam par F kompromisu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? 32. grozījums par, pret, apturas pieņemts, 33. kas par, pret, apturas pieņemts, 34. par, pret. Gribu pārbaudīt elektroniski 34. grozījumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 25 par, 20 pret, pieņemts. 35. grozījums atkrīt. Nē, tomēr G kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 39. Sākam balsot. It's carried, but not sure. Šķiet, ka pieņemts, bet neesam īsti pārliecināti. Beidzam balsot. 28 par, 17 pret, pieņemts. 40. grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 46. grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un nu balsosim elektroniski par visu atzinu projektu kopā. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 46 par, neviens nav pret, neviens neaturās, apsveicam Koferātī kungu. Now we, we move to um, several votes. Labi, iesim tālāk par Orīkunga atzinumiem. Pirmais ir saistīts ar Eiropas Savienības vispārējā budžeta, budžeta izpildes apstiprināšanu 2009. gads trešā iedaļa. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais balsojums šī paša referenta atzinums Eiropas profesionālas izglītības attīstības centrs pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, balsosim elektroniski par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 par, neviens nav pret, viens atturās. Labi, tālāk budžeta izpildes apstiprināšana 2009. gads Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Kas par? Pret? Pirmais grozījums pārbaudīsim, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 31 pār 15 pret. Pieņemts. Elektroniski balsojam par atzinumu projektu kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par. Neviens nav pret pārējām pie 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Šeit viens grozījums. Kas par? Kas pret? Apturas? Noraidīts? Balsojam elektroniski par atzinumu projektu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 45 par, 1 pret. Neviens neaturas. Labi, pārējiem pie nākamā atzinuma. 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra divi grozījumi. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sākam balsot par atzinumu projektu kopā, kopumā. Vote is closed. Beidzam balsot. 45 par, neviens nav pret, neviens arī neaturas, apsveicam referentu. Next... Tas nozīmē, ka beidzam balsošanu un nākamā sanāksme būs Strasbūrā 14. janvārī, saka priekšsēdētāja pulksten septiņos vakarā. Nē, tomēr 14. februārī pulksten septiņos vak pēcpusdienā. Paldies!